Eh, deputāti ir parakstījuši šo das, rakstisko deklarāciju, tā eh, tika parakstu vākšana tika uzstāk tikai pirms mēneša un uzvar ļoti eh, strauja. Paldies, Stīvens Orkungs, un tagad mēs pārējām pie uh, balsojuma. 2011. gada budžets, otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums pār, pret, atturas pieņemts pieņemts. Pirmais grozījums pār pret Prezidente, nu... Priekšsēdētāji, es nevaru atrast savu balsojumu kārtīti. Es gribētu piedalīties balsojumā no visas sirds. Honorevole Salāto, ne ap... Salāto Kulkungs, jūs varat piedalīties balsojumā. Šeit aizmugurē ir birojs, kas izdala balsošanas kartes. Šeit aiz plenārsēžu zāles jums ir birojs, kur varat saņemt balsošanas karti. Un tālāk pirmais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Ļoti labi. Sākam balsot, pārbaudām, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Liek uz balsojumu grozīto rezolūcijas priekšlikumu personāls balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņemts. Apsveicam referenti Saifī. Tālāk liek uz balsojumu Gasīnī, lūdzu, jo vēlējāties izteikties. Mana balsošanas iekārte nav nobal, eh, nu, darbojusies. Es balsoju par, jā, pieskaitīsim jūsu balsi. Es balsoju par, bet mana iekārta nedarbojās. Saifī ziņojumā saskaņā ar vienkāršoto uh, procedūru liek uz balsojumu uh, personālā kārtībā sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Ar lielu vairākumu apsveicam Saifi kundzi. Un mēs pāriem pie Nēdelčevas uh, ziņojums. Lieku uz balsojumu par saskaņu ar vienkāršoto procedūru. Lūdzu, izsakieties. Es gribēju tikai teikt, ka uh, mans balsojuma aparāts pēdējā personāla balsojuma laikā nedarbojās. Paldies. Eh, Pieņemam zināšanai arī jums un nosūtīsim tehniķi šajā jautājumā. Tagad mēs balsojam par Nedelčevas ziņojumu pār pret atturas pieņemts. Apsveicam Nedelčevas kundzi. Tālāk paljadeli ziņojums. Balsojam ceļot rokas pār pret atturas pieņemts. Apsveicam eh, referentu. Nākamais Lichtenbergeres ziņojums par pret atturas pieņemts apsveicam referentu. Nākamais ziņojums - Belēta ziņojums. Belēta kungs vēlas izteikties. Nevēlas izteikties. Kolēģi, priekšsēdētāji, tikai vienu mirklē sacīt, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgs signāls, ko parlaments nosūta šodien. Tas fakts, ka mēs mēs gribam uzsvērt duālo sistēmu apraidēs nākotnēji. Un kolēģi tie, kuri pirms gada domāja, ka parlaments nevar vienoties par tekstu garantija mēdīju plurālismam, ir kļūdījušies. Un es gribu pateikties citīpaši kolēģiem Pētru Kamarē vai Dorisai Pakai, jo viņa ir šīs iniciatīvas māte. Grācija. Paldies, Beleta kungs. Par. Chiedo scusa, c'è un voto per. Jā. Eh, šeit ir balsojums 22. punktā par, pret, a, pieņemts, 35. punktā, di, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Un priekšlikums eh, personālais balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Apsveicam Belēju kungu. Tālāk. Eh, rezolūcija 1325 no apvienoto nāciju drošības padomis. Otrais grozījums pār. Eh, pret āturas no noraidīts. Eh, piektais punkts - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par eh, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums personāls balsojums. Sā, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret. Atturas noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Lieku uz balsojumu kopumā priekšlikumu par. Pret. Atturas pieņemts. Un mēs pārējām pie, e, pārējām pie biškopības. E, grozījumi 1, 4, 6, 11 pārpret atturas pieņemts. Tālāk Atsevišķi balsojumi par pirmo daļu 2 un 5 pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Sākam balsot par otro daļu. Es eh, nevarēju saskatīt, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 18. punkts pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. B apsvērums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. D apsvērums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais eh, grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Dot. Noraidīts. Astotais personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Liek uz balsojumu kopumā rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem par, pret, atturas, pieņemts, apsveicam eh, komiteju, kas ir sagatavojusi šo rezolūciju tālāk. Kolārskas Babīnskas ziņojums. Jaunā enerģētiskā stratēģija Eiropā, astotais punkts par. Pret atturas pieņemts. Mutisks grozījums, ko izteicis Svoboda, 32. punktam. Svobodas kungs, lūdzu jums vārds. Kāds ir prezidente? Voted... Mēs esam nobalsojuši Rapkas ziņojumu ar kompromisu pār e, ogļraktuviem. Vai nu jums patīk vai nepatīk, bet tas ir parlamenta lēmums. Ja jūs vēl. E, e, ja būtu, jūs būtu balsojuši savādāk, to nevisai labi uzskatītu komiteju. Tāpēc es gribētu iekļaut pirmajā grozījumā formulējumu nekonkurēt spējīgs, lai tas varētu saskanēt ar apkaiziņojumu, neatkarīgi no to, kāds ir jūsu individuālais atzinums vai viedoklis. Paldies! Ci sono deputati che... Vai ir iebildumi pret šo motisko grozījumu no Svobodas kunga puses? 40 deputāti, kas ir pret šo grozījumu, lūdzu, pieceliet. Ja, ich möchte äh, Sie informieren, dass äh, die gr grozījumi, ko ir iesniegus referenti, ir pietiekami koherenti mūsu tekstā. Tātad vēlreiz gribu uzsvert, ka koherence jau ir pietiekama šeit uh, iestrādāta, un vēl uh, daļa no grozījuma ir uh, attiecināts uz akmeņoglēm. Eiropas uh, Savienībā un akmeņoglu ieguva, un nav nekāda iemesla uh, šo sabalansēto situāciju tagad mainīt. Tātad aicinu jūs pret šo grozījumu balsot. Ja mums nevajadzētu uzsākt debats par šo punktu, vai atsākt, pareizāk sakot, Svobodas kungs ir iesniedz mutisko grozījumu. Vai ir iebildumi tie, kur iebilst šim mutiskajam grozījumam? Vai viņi ir 40? Jā, ir. Man šķiet, ka 40 deputāti ir pret šo grozījumu. Tādējādi mutiskais grozījums tiek norādīts, un es lieku uz balsojumu pirmo grozījumu par. Pret. Atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts tiek šis groziņums, un mēs pārējām pie 32. punkta. 32. punkts par pret atturs noraidīts. Liek uz balsojumu personāls balsojums 52. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 70, 63. punkts. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. pie divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 70. pirmā daļa. 70. pirmā daļa. C'è un errore nel testo che mi hanno dato, chiedo scusa. 69. 69. Ir kļūda. Vienots balsojums par. Pret. Atturas pieņemts. 70. pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 73. pirmā daļa par pret atturas pieņemts, Sept, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 79. pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 88. pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts. Sākam balsot, pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Tālāk grozījums numur 3 un 4 par pret atturas pārbaudām elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar četru balsu pārsvaru. Tagad es lieku uz balsojumu rezolācijas priekšlikumu personālā kārtībā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu apsveicam Kolārskas Bobinskas kundzi Kankūnas konferencē. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais punkts, pirmā daļa par pret, atturas pieņemts, otrā daļa par pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Sākam balsot pārbaudīšanai par otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums par 15. Celiet rokas pār, pret, atturas, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. par, pret, atturas, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Molto lento. Ļoti lēni iet. Si è bloccata la macchina, no? Mašīna ir iestrēgusi, ne pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas Noraidīts. 17. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sākam balsot pārbaudīšanai. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. par pārbaudām 19. sākam balsot 19. pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par. Pret. Vēlreiz pārbaudām. Sākam balsot. Ceturtais. Votazione chiusa. Beidzam balsot. E respinto. Noraidīts. 15. punkts par. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 5. pirmā daļā personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas eh, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, pret, pārbaudām. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsu. E respinto. Noraidīts. 20. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Se questa era la seconda parte. Atvainojiet, otrā daļa. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas pieņemts. 23. pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas sākam balsot pārbaudīšanai. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais, pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa atkrīt. 21. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 23. par, par, pret, atturas, noraidīts. 8. Labi, pārbaudām. Sākam balsot par 23. Beidzam balsot. noraidīts ar vienas eh, balss pārsvaru. Non potete pensare che pre la presidenza possa essere così. Es eh, domāju, ka prezidentūra šeit nav gan eh, efektīva. Astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 24. par, pret, atturas pieņemts. 25. par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Aprovāt. Pieņemts 26. par pret atturas noraidīts. 9. par pret atturas pieņemts 10. par pret atturas pieņemts 28. pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret at pārbaudām sākam balsot beidzam balsot noraidīts 11. par pret atturas noraidīts 6. par pret atturas šķiet, ka pieņemts. Labi, pārbaudām, sākam balsot. 6. Beidzam balsot. skaidrs. Pirmais nav spēkā, 27. tagad. Pret atturas noraidīts. 31. par. Pret atturas pieņems 12. Pār pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts atturas Pieņemts. 30. 13. par pret atturas noraidīts. 30. par pret atturas noraidīts. Un, nē, labi, pārbaudām 30. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Un liek uz balsojumu grozīto rezolūcijas priekšlikumu par pret pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. rezolūcija pieņemta. Apsveicam! Tagad nākošais ir stāvoklis Rietum Sahārā. Tagad balsojam par uh, rezolūcijas procentiem kopumā par pret atturas pieņemts. Sirsnīgi sveiku. Nākošais ir Ukraina. Mēs balsojam par Ukraini. Kopējais rezolūcijas priekšlikums 6. 4. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Gālera kungs vēlas izteikt mutisko grozījumu. Jūs vēlaties, ko strāgot, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Kopš rezolūcijas um, izveids ir izmainījies viens fakts, proti, toreiz Ukraina vēl nebija uh, 2013. gads ECO uh, priekšsēdniecībai norādīt. Tagad tas tā ir noticis, un tādēļ es um, piedāvāju sekojošu grozījumu. The legislation on media freedom in line with OSCE standards. This part remains unchanged, and now it reads: Decisive action in this regard would strengthen Ukraine. Šī daļa ir nemainīta, un tagad ir noraidīts e, izšķirīgs e, darbības varētu stiprināt Ukrainas e, ticamību. Uh, periodā līdz 2014. gadam. Vai ir 40, kas ir pret e, šo mutisko grozījumu? Nav. Tad balsojam par mutisko grozījumu. 5. punktu par, pret, atturās, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Septītais par, pret, atturās, noraidīts. Tad sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums pār. Pret. Kas atturās? Noraidīts. Astotais grozījums pār. Pret. Kas noturās? Atturās noraidīts. Otrais. Pas pār. Pret. Atturās pieņemts. Devītais pār, pret, atturās pieņemts. Sestais pār. Kas ir par sesto? Un kas ir pret? Kas atturās? E, sākam, pārbaudam elektroniski pa sesto. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par rezolūciju kopumā par, pret, atturās, pieņemts, apsveicam. Tad žado ziņojums. Startautiskā stirdzniecības politika klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā. Pirmais, otrais grozījums ir atsaukti. Pirmais, eh, pirmā daļa par pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās noraidīts. Otrais punkts, pa, pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās noraidīts. Trešais punkts par, pirmā daļa pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās noraidīts. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Otrā daļa trešajā punktā. Beidzam balsot. Tātad otrā daļa noraidīta. Astotais uh, punkts, ot, nu, pirmā daļa par pret atturās pieņemt. Otrā daļa par pret atturās noraidīts. 16. punkts par pret atturās noraidīts. 20. pirmā daļa pārbaudam elektroniski, sākam balsot 16. Beidzam balsot. Nu, pieņemts. 20. pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pārbaudam, sākam balsot, beidzam. noraidīts. Lūk, 22. zaļie ierosina mutisko grozījumu. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, mēs piedāvājam mainīt 22. paragrāfa beigas, aizvietojot prevent ar informu. Un uh, Parlaments pieprasa komisiju un dalību valstīm informēt Eiropas parlamentu par ar uh, valstu kredīta uh, aģentūrām liek, sniegtajiem līdzekļiem un negatīvo iespējamo ietekmi. E, Vai ir kādi deputāti, kas ir pret šādu mutisku grozījumu? Nav. Tad tagad balsosim par to par 22. ar zaļo mutisko grozījumu. Kas ir par? Kas ir pret? Atturās. Pieņemts. 24. Eh, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. par pret atturās noraidīts 31. par Nu, labi, paldies par ierosinājumu. 30. Otrais pār pret atturās norādīts. 33. Eh, pirmā daļa pirm, pār pret atturās pieņemts. Otrā daļa pār pret atturās norādīts. 34. pār pret atturās norādīts. 35. pār pret atturās norādīts. 38. Eh, personais balsojums. Sākam balsot pa 38. Beidzam balsot. Trīsdesmit piektais bija tātad vēl Pa 35. jābalso elektroniski. Tagad pa to. Pa 35. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad pa 38. personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. pirmā daļa par pret atturās pieņemts otrā daļa pār, pret pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. par, pret, atturās, noraidīts. 49. par, pret atturās uh, laikam pieņems, bet pārbaudam. Sākam balsot par 49. Beidzam balsot. Noraidīts 50. par pret atturās noraidīts 51. par, pret, atturās noraidīts 53. pirmā daļa par, pret, atturās pieņemta, otrā daļa par, pret, atturās noraidīta, 57. par, pret, atturās noraidīta, 58. pirmā daļa par, pret, atturās pieņemt. Otrā daļa pār, atturās noraidāt, uh, eh, noraidīts. Pie, 63. pār pret, atturās noraidīts. 65. pār pret, atturās noraidīt. 71. pirmā daļa pār pret, atturās pieņemt. Otrā daļa pār. Uh, Tātad atvērts, uh, mēs sākam balsot personāls, otrā daļa. Beidzam. Otrā daļa noraidīt. Trešā daļa par pret atturās noraidīt. 11. par pret atturās noraidīt. 13. par. Jūs vēlties pārbaudīt pa 11. sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 13. par, pret, 4 noraidīts, 14. par, pret, atturās noraidīts, 15. par, pret, atturās noraidīts. B apsvērums pirmā daļa par, otrā daļa pieņemts, otrā daļa par, pret, noraidīts. C daļa, pirmā daļa pār, pret atturās, atturā, uh, pieņems. Otrā daļa pār, pret atturās, noraidīts. D apsvērums pār, pret atturās, noraidīts. H apsvērums par pret atturās norādīts. Tagad personas balsojums par visu rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar plašu vairākumu apsveicam. Un tagad ķeramies pie Dezīra kunga ziņojuma. Vēl neesam gluži beiguši. Otrais eh, pants dalīties balsojums pār, pirmā daļa pār, pret, atturās pieņemts, otrā daļa pār, pret, atturās uh, eh, noraidīts, trešā daļa pār, pret, atturās noraidīts, trešā daļa personas balsojums pār. Mēs sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais personais balsums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturās pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. Dezirkungs mutisko grozījumu piedāvā lūdzu. Dezirkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. 32. panta sākumā piedāvājumu grozījumu kopā ar ēnu referentiem esam izstrādājuši pirmais vārds būtu nolasīšu angļu valodā, jo šajā ir uh, sastādīts dokuments. Un uh, vispārējais bez jebkādām izmaiņām. Vai ir 40 deputāti pret, nav. Tad par 32 ar motisku grozīts pār, pret, atturās, pieņemts. 34. personas balsojums. Sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. D apsvērums par, pret, atturās, noraidīts. L apsvērums par, pret, atturās, noraidīts. O apsvērums pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīta. V apsvērums pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturās noraidīta. X apsvērums pār, pret, atturās noraidīta. Un tad personālais balsojums, e, sākam balsot par visu rezolūciju. Beidzam ar plašu vairākumu ap, apstiprināts, apsveicam referentu Dezīru kungu un pēdējais konkurences noteikumu horizontālajā sadarbībā. E, par rezolūciju pār, pret. Labi. Paldies, paldies. Alfāno. Priekšsēdē es e, gribēju balsot, bet mans balsošanas aparāts nestrādā. Jā, labi. Jūs gribētu balsot par. Tātad rezolūcija kopumā, kas par? Jūs jau nobalsojat labi, ar plašu vairākumu pieņemts. Un visiem labu apetāti. Un tagad um, pievērsīsimies balsojumu skaidrojumiem. Beh, perfetto.